whatever it is. Dear friends, can I ask all of you to take the seats? We would like to start our session. Dargie draugi un viesi, lūdzu apsēdieties, lai mēs varam sākt. Tomēr lielākā problēma, protams, ir, ka tie, kas stāv kājās, tie mūs nedzird, jo viņiem nav austiņu. Man ir ārkārtīgi liels prieks sveikt jūs visus Eiropas parlamentā. Un gadu gaitā tā ir kļuvusi par tradīciju, ka Eiropas parlamentā notiek eh, šis te atklāto dienu, atvērto dienu pasākums. Un jāsaka, ka Mums šeit klāt ir Eiropas institūciju, darbinieki, reģionu vadītāji, eh, speciālisti un tā tālāk. Un mums visiem ir jārisina kopēji izaicinājumi, un jūs zināt, kādi tie ir. Mums tagad nepietiek eh, tikai vienkārši pārskatīt un izvērtēt lietas, bet ir nepieciešams rīkoties. Un visu šo atvērto dienu laikā mēs par šiem jautājumiem runājam. Un katrā ziņā mēs esam spiesti ne tikai uzdot eh, fundamentāls jautājums par savām prioritātēm, bet arvien vairāk eh, tiek atzīts, ka ir jāatrod attiecīgie rīcības modeļi eh, gan reģionos, gan uz vietām. 20 or 30 years ago. Effectiveness of many decisions. Vesela rinda dažādu risinājumu principā atbilst, um, ir atkarīgas no tā, kā šīs lietas tiek risinātas reģionos uz vietām. Un kas ir vissvarīgākais, reģioniem nepieciešams sadarboties savā starpā. Un tieši tādēļ mēs šeit tiekamies, lai labāk varētu viens otru iepazīt un kopīgi strādāt. Es eh, sveicu eh, Jose Manuelu Barozo, kā arī eh, Zviedrijas prezidentūras pārstāvu Modu Olofsonu. Es vēlētos arī sveikt savus vecus labos draugus, nu, bet jūs gan vēl, protams, neesat tik vecs, piebilst uh, runātāji. Es sveicu arī Pāvēlu Samēcka kungu. Un gribētu lūgt arī viņam izteikties. Liels paldies, uh, dārgā priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, pre premjerministra kungs, reģionu komitejas vadītāja kungs, dāmas un kungi. Man ir liels prieks tikties ar jums atkal šajā Eiropas nedēļā, kas ir veltīta Eiropas reģioniem un notiek katru gadu. Eh, kohēzija un izlīdzināšanās eh, starp reģioniem, lai varētu veidot part, uz partnerattiecībām balstīt Eiropa, ir ārkārtīgi svarīgi. Reģionālajā politikā un reģiona attīstībā aktīvi iesaistās ne tikai paši reģioni, bet arī Eiropas Savienība. Tālāk turpināšu Nīderlandiešu valodā. Protams, eh, ka eh, visā Eiropā valda liela politiska griba un vēlme attīstīt eh, reģionus, un reģionu politika ir politika, par kuru nepārtraukt Eiropas padomu pieņem ļoti svarīgus lēmumus. Šiem lēmumiem ir vēlāk, tālāk ietekme uz reģionu attīstību. Es vēlētos apsveikt Barozo kungu ar atkārtotu ievēlēšanu, iecelšanu uh, komisijas priekšsēdētāja amatā. Un es uh, vēlu viņam veiksmi veidojot jauno uh, Eiropas komisiju. Un es ceru, ka mēs turpināsim sadarboties arī turpmāk. Un es vēlētos apsveikt Barozo kungu ar to, ka viņš turpina savu lielo iesākto projektu. Reģionālās un vietējās varas iestādes ir atbildīgas par rīcības programmu e, ieviešanu, un jūs par to jau, minē, jūs to jau minējāt. E, lai Eiropu varētu izvest no krīzes, e, ir jāstrādā visiem kopā. Ir jāizvirza uh, attiecīgi vidas mērķi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, lai veidotu pilsoņu Eiropu un tā tālāk. Šīs te atvērtās dienas. Protams, ir arī platforma atvērtai komunikācijai. Un es vēlos izteikt komplimentus arī reģionu komitējai par lielisko sadarbību. Mums ir liels prieks par pozitīvo īrijas referendumu rezultātu. Es varu tikai atkārtot to, ko Barozo kungs jau teica. Paldies, īrija! Tās Eiropā ir labas vēstis, un tās ir labas ziņas arī teritoriālajai kohēzijai. Jaunais līgums veidos pamatu demokrātiskākai un eh, caurskatāmākai Eiropai. Eh, tas ļaus efektīvāk eh, risināt tos izaicinājumus, ar ko mēs sastopamies šeit un visā pasaulē. Es sagaidu, ka tuvāko dienu laikā mūs vēl sagaida daudz interesanti un satraucoši notikumi, un Eiropai ir ļoti svarīgi uh, novērtēt eh, vietējos eh, cilvēkus, jo tieši uz vietām var nodrošināt reālu cīņu pret klimata pārmaiņām, ilgspējīgu attīstību un nodrošināt augstāku dzīves kvalitāti. Lai reģionāli reaģētu uz uh, ekonomisko krīzi, mūsu vēstījums ir skaidrs. Reģionos, protams, ir zināmas atšķirības, krīze visur neizpaužas vienādi, un uh, risinājumi būs atkarīgi no katra reģiona vajadzībām. Lielākā daļa izaicinājumu, ar ko uh, sastopas vietējās eh, pašvaldības, m, mm, tā visām ir vietējais raksturs. Lielākā daļā reģionos, lielākā daļā reģionos un pilsētās uh, krīze ir saistīta ar darba vietu zaudēšanu, ar uh, publiskā budžeta samazinājumu un tā tālāk. Reģionu komiteja rīt nāks klajā uh, ar savu konsultāciju rezultātiem par eh, Lisabonas stratēģijas, stratēģijas eh, rezultātiem. Un mēs piedāvāsim jaunu pasākumu, jaunu ideju, tātad reģionu uzņēmēju eh, darbības jauno sadarbības schēmu. Un mēs īpaši vēlamies, lai padome uh, izrādītu elastību un iespējas eh, finansēt šāda veida uh, pasākumus. Šis atklātās eh, dienas, protams, pierāda, ka uh, Eiropas reģioni ir aktīvi cīnītāji pret uh, klimata pārmaiņām. Daudzos reģionos jau tiek veidotas tā saucamās zaļās tautsēmniecības. Eh, reģionu un, reģionu un vietējās pašvaldības aktīvi dalās pieredzē par to, kā vislabāk eh, strādāt energoefektīvi, izmantot atjaunīgās eh, enerģijas, ilgspējīgas transporta schēmas un tā tālāk. Un tas, protams, viss palīdzēs sagatavoties Kopenhāgenes klimata konferencei. Un nedrīkst nedomāt par to, ko tad mēs īsti darīsim pēc Kopenhāgenes periodā. Mēru konferē, ASV mēru konferencē nākošajā trešdienā uh, mēs piedalīsimies, lai varētu pētīt, uh, kādas ir iespējas tālākai sadarbībai reģionu līmenī starp ASV un Eiropas Savienību. Eiropas Savienība patiešām ir spējīga dot pievienoto vērtību eh, Eiropas pilsoņu ikdienas eh, dzīvē. Baltijas jūras reģiona stratēģija. Es atvainojos klausītājiem, bet runātāja mikrofonam ir traucējumi un reizēm viņš nav dzirdams. Debats par teritoriālo kohēziju um, ir saistīts ar veselu virkni dažādiem pasākumiem, kuru laikā mēs runāsim par jautājumiem, kas patiesi interesē reģionus. Debates par nākotnes prioritātēm un budžetu Eiropas Savienībā ļoti drīz intensificēsies. Kohēzijas politikai būtu jāturpina būt pieejamai visiem reģioniem tradicionālās, tradicionālais sadalījums starp ekonomiski veiksmīgiem un neveiksmīgiem reģioniem mainās uh, globālās krīzes ietekmē. Mums ir jāmērķē, jāizvirza mērķi visiem reģioniem, uzlabojot inovācijas kapacitāti, uzņēmē darbības vidi, ilgtspējību, nodarbinātību un pieejamību kohe, ter, teritoriālā kohēzija ir jāuzlūko kā jauna brīvība mūsu pilsoņiem. Brīvība izvēlēties, kur uh, dzīvot un strādāt, neskatoties uz, uh, teiksim, kaut kādām geogrāfiski netik labvēlīgām iespējām. Reģionālās eh, īpatnības ir jāpārvērš par reģionu spēku. Neviens nevar uzbūvēt māju, sākot ar jumtu, reģioni un pilsētas ir jāuzlūko kā pamats, uz kura mēs varam būvēt savu Eiropas Savienību patiesā partnerībā. Thank you very much. And I would like to invite Commissioner for Regional... Paldies, tagad es gribētu aicināt reģionālās uh, politikas komisāru. Lūdzu, jums vārds. Mr. President, Madam Prime Minister. Priekšsēdētāji, premjerministrs kundze, Eiropas parlamenta deputāti, reģionālās attīstības komitejas viedri, dāmas un kungi, ļaujiet man jūs sveikt šajā septītajā atvērto durvju dienā Briselē. Mums septiņas tūkstoši viesu, speciālistu, akadēmiķu un mediju pārstāvju Tā skaitā arī pārstāvi no Amerikas Savienotajām valstīm, Krievijas, Ķīnas, Brazīlijas, Ukrainas. Pateicoties viņiem, šis pasākums notiek. šī Eiropas reģionāla politika palīdz ne tikai sasniegt uh, nepieciešamo finansējumu, bet tā palīdz arī cilvēkiem no visiem Eiropas reģioniem apmainīties ar pieredzi un labāk attīstīt savus reģionus. Kopš pagājušajā gadā notikušajām atvērto durvju dienām daudz kas ir noticis. Mēs saskārāmies ar eh, pasaules finanšu un ekonomisko krīzi, un uh, mēs centāmies ar to tikt galā, īstenojot atvesļošanās plānu un vairākus pasākums reģionālā un nacionālā līmenī. Eh, šajās eh, atvērto durvju dienās eh, galvenais mērķis ir runāt par globālo krīzi un par reģionālajiem risinājumiem. Mums ir jārunā par to, kā mūsu reģiona labāk var izturēt šo pārbaudījumu, kā mēs varētu izmantot šo krīzi kā iespēju. Mēs domāsim par vairākām iespējām, tā skaitā arī par to, kā attīstīt kohēzijas politiku. Vispirms jārunā par inovācijām. Eiropas Savienība lepojas ar to, ka tās vidū ir divas no trim eh, viskonkurētspējīgākajām valstīm pasaulē. Taču, eh, diemžēl, ir milzīgas atšķirības eh, gan starp dalībvalstīm, gan starp reģioniem. Ap, aptuveni pusi atpaliek reģionālo, reģionālās attīstības jomā, un lai samazinātu šo trūkumu, tas ir galvenais mūsu mērķis. Eiropas Savienība investēs Līdz 2014. gadam 90 miljārdus eiro, kas ir ceturtā daļa no visiem kohēzijas politikas līdzekļiem. Atvērto durvju dienu laikā mēs vēlamies runāt par to, kā vislabāk izmantot šos līdzekļus, lai tas dotu ilgtermiņa e efektu. Tālāk, protams, ir jārunā par klimatu pārmaiņām, jo reģioniem ir jāpiemēro sava ekonomika šīm pārmaiņām. Šīs atvērto durvju dienas ir labākā iespēja apmainīties ar pieredzi par to, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām, un tas ļaus mums arī runāt par to, kā kohēzijas politika var palīdzēt veiksmīgi attīstīt ekonomisko attīstību. Vēl viens svarīgs aspekts ir teritoriālā sadarbība. Šogad komisija ir pieņēmusi Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Šis jaunā, šī jaunā sadaļa kohēzijas politikas ietvaros ir eh, veids, kā strādāt kopā un veicina uh, makroekonomisko pieeju. Daudz no uh, Baltijas partneriem būs šeit, lai runātu par to, kā šo stratēģiju izmantot visefektīvāk un kā tā varētu kļūt par paraugu sadarbībai citos reģionos, kā piemēram um, Donavas basēnā. Vēl viens jautājums ir uh, kohēzijas politika. Mēs esam paredzējuši uh, 2000. 2006. gadu programmu. Tā ir bijusi ļoti veiksmīga, bet tā ir likusi uh, domāt arī par to, ka ir nepieciešama reforma. Mums ir nepieciešams panākt labāku rezultātu un labāk vienkāršot eh, šo politiku. Uh, Um, Daņut Hubner uznā, uzsāka darbu pie šī jautājuma, bet šis jautājums ir ļoti svarīgs arī man personīgi. Balstoties uz šīm diskuti, diskusijām, es gribētu sagatavot orientācijas dokumentu par nā, nākotnes kohēzijas politiku Eiropas Savienībā. Es domāju, ka diskusijas daudzos uh, semināros šeit palīdzēs mums strādāt pie šī jautājuma. Atvērto durvdienas ir um, lieliski iespēju mācīties. Šeit piedalās vairāk nekā 60 akadēmiķi no visas pasaules, kas mums palīdzēs domāt par šiem jautājumiem, kurus pieminēju. Es vēlētos aicināt jūs arī um, apmeklēt atvērto uh, durvju dienas telti, kas atrodas pie Berlaimonta ēkas. Es ceru, ka jums patiks izstādes un citi pasākumi, kas šīs nedēļas laikā norisināsies šajā vietā. Un noslēgumā es gribētu pateikties visiem tiem, kas ir palīdzējuši sagatavot 2009. gada atvērtā durvju dienas. Tas ir bijis iespējams pateicoties atklātai un e, iedvesmojošai sadarbībai starp visām iesaistītajām pusēm - reģionu komiteju, um, Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komiteja, tāpat arī Eiropas Savienības uh, reģionu un pilsētu pārstāvjiem. Šo turpmāko dienu laikā es novēlu um, panākums visiem tiem, kas ir iesaistījušies šajā pasākumā, un es ceru, ka jūs izmantosiet um, šīs te iespējas, smelsieties pieredzi. Lūdzu, nododiet to tālāk. Paldies! You, welcoming... Paldies, ar to mēs būtu beiguši mūsu ievadrunas, un tagad uh, ir mūsu uh, pamatrunas, un līdz ar to es dodu vārdu uh, komisijas priekšsēdētājiem Barozo kungam. Monsieur le Président du Comité des Régions. Cienījamais um, reģionu komitejas priekšsēdētāja kungs, cienījamā Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja. Um, Zviedrijas vicepremjers kundze, padoms pārstāvs kundze, komisārkungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Cienījamie draugi, man vienmēr ir eh, liels prieks piedalīties atvērto durvju atklāšanas pasākumā. Es uh, regulāri piedalos šajā fórumā, kas ir ļoti svarīgs reģioniem un visām atbildīgajām amatpersonām Eiropas Savienībā. Es pateicos reģionu komitejai un reģionālās attīstības komisāram par šo iniciatīvu. Es atgriežos no G20 samita, kas notika Pitsburgā un ANO konferences klimata pārmaiņām, kas notika ANO ģenerālās asamblējas eh, laikā. Tie bija divi milzīgi notikumi eh, pasaules līmenī. Cīņa pret klimata pārmaiņām, cīņa, par, eh, cīņa pret ekonomisko krīzi bija galvenās tēmas. Un mums ir jāapzinās, ka iepriekš pagātnē izmantotās politikas vairs tam nav derīgs. Un tieši šo tēmu jūs esat izraudzījušies arī eh, šīm atvērto durvju dienām. Globālā krīze un reģionālās atbildes mums ir jācenšas rast risinājums, jo pasauli, kas izkļūs no krīzes, vairs nebūs tāda pat, kā līdz šim būs nepieciešami jauni noteikumi, un tāds ir politiskais izaicinājums. Protams, ka mūsu īstermiņa prioritāte ir izkļūt no šīs krīzes. Mūsu atvesļošanās plāns, kas tiek koordinēts Eiropas Savienības līmenī, eh, paredz milzīgas budžeta līdzekļus. Mēs nekad neesam paredzējuši neko tādu līdz šim. Vairāk nekā 5% eh, IKP šobrīd tiek izmantoti eh, šajā nolūkā, un šī, šī programma um, mēģinās atbalstīt nodarbinātību, inovā, investīcijas inovācijas jomā, kā arī uh, kompetenču uh, uzlabošanā. Un Eiropas Savienība ir uzņēmusies arī iniciatīvu piedāvāt pasaules līmeņa dinamiku, kas izskanēja G20 ietvaros. Pasaules krīzē ir nepieciešams pasaules mēroga risinājums, un Pitsburgā mēs kopā ar saviem partneriem nolēmām turpināt šo te eh, saskaņošanas un sadarbības dinamiku. Šobrīd mums ir tāds kā eh, tāda kā kontrola, eh, kur mēs īstenojam pasaules līmenī. Un tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai, jo mēs tīri instinktīvi un dabiski esam par uh, pasaules pārvaldību. Pēc uh, ārkārtas atvaļošanās plāna ir nepieciešams ilgtermiņa reformas. Eiropa vēlas pārliecināt G20 par to, ka nepieciešama finanšu sistēmas reforma, kas valā, varētu to padalī, padarīt par ētiskāku un uzticamāku. Reāli ekonomikai tas ir nepieciešams. Un Eiropas Savienība Pitsburgā centās piedāvāt risinājums. Jūs zināt, ka Eiropas komisija nu pat nākus klajā ar priekšlikumu par īstenu Eiropas finanšu sistēmas uzraudzīšanas uh, Eh, iniciatīvu. Šobrīd tas ir eh, uz padoms darba galdu. Mēs esam pirmie, kas esam nākuši klajā ar konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem šajā jomā. Protams, ka mēs vēl neesam tuneļu galā. Ekonomiskā un finanšu situācija joprojām ir trausla, un mums eh, nav izdevies izsargāties no sociālās spriedzes. Bet nevajadzētu arī novērsties no pirmajiem pozitīvajiem signāliem. Mums ir izdevies apturēt ekonomisko uh, krišanu, un Eiropas komisija ir uh, palielinājusi savas aplēses ekonomiskajai izaugsmai otrajā pusgadā, 2009. gadā. Skaidrs, ka pieaugums nebūs ilgtermiņa, um, kamēr pieaugs bezdarbs, un mūsuprāt, tas nav pieņemami. Tātad mēs nevaram runāt par ekonomisko atveseļošanos, ja bezdarba līmenis turpina pieaugt. Bezdarbs ir galvenais jautājums, kas man satrauc, jo tas skar viss um, vieglāk ievainojumos gados jaunus cilvēkus. Tas viss izraisa nabadzību un, protams, arī apdraud uh, Um, patēriņu. Mums ir jāuzņem sava atbildība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Šobrīd mums ir jāmobilizē visi spēki, lai cīnītos pret um, bezdarbu Eiropā. Eiropa iet savu ceļu ar savu atvesļošanās plānu, izmantojot kopienas instrumentus, lai cīnītos pret problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Mums ir uh, jācenš samazināt to jauniešu skaitu, kur pabeidz uh, mācības un neiegūst nepieciešamo darba vietu. Mums ir nepieciešama cieša sadarbība, kura iesaistās visi partneri Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības līmenī dalību valstis, sociālajie partneri. Mums ir jācenšas veicināt investīcijas izglītības jomā. Zināšana ekonomikai ir jābūt eh, skaidrākai prioritātei Eiropas Savienībā. Eiropas līmenī mēs esam vienkāršojuši arī eh, struktūrālo fondu sistēmu un globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanas sistēmu. Tātad mums ir jāpalīdz tiem, kur ir zaudējuši darbu, lai viņi varētu no jauna iekļauties darba tirgū. Mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu par eh, Eiropas sociālā fonda finansēšanas noteikumiem, lai mēs varētu uh, ārkārtas apstākļos cīnīties pret krīzi. Te es gribētu vērst vēlreiz padomas eh, uzmanību uz to, ka ir jāapstiprina šis priekšlikums. Ir pilnīgi skaidrs, ka pašreizējā ekonomiskajā un sociālajā situācijā mums ir nepieciešams vairāk elastīguma, izmantojot struktūrālos fondus. Reģionu pārstāv to lieliski apzinās. Vēl viens iniciatīvas eh, piemērs Eiropas Savienības līmenī ir sekojošs. Mēs esam vienojušies par jaunu mikrokredītu mehānismu, kas ļaus eh, izmantot šo iespēju bezdarbniekiem, kur vēlas izveidot pašu savu uzņēmumu. Solidaritātei ir jābūt galvenajam kritērijam, kas tiek ievērots. Dāmas un kungi, cienījamie reģionu eh, komi, eh, reģionālas attīstības komitejas pārstāvji, parlamenta deputāti, dāmas un kungi un viesi. Pagājušās nedēļas beigās mēs saņēmām ļoti labas ziņas no īrijas. Īrija ir pateikusi jā Eiropai, pārliecinoši jā. Un es esmu pārliecināts par to, ka īru tautas lēmums parādīja, ka īrija atzīst to, ka gūsi labumu no Eiropas solidaritātes īrijas eh, tauta ir atzinusi, ka Eiropas eh, Savienība bija ļoti svarīgs eh, faktors, reaģējot uz ekonomisko un sociālo krīzi. Un, protams, ka mēs šodien runājam par krīzi, tas ir nenovēršam. Bet pēc pāris mēnešiem iespējams, ka šī krīze kļūs tikai par sliktām atmiņām. Taču mums ir jābūt sagatavotiem ekonomiskajai uh, atveseļošanai. Politiskās vadlīnijas, ar kurām es jūs iepazīstināju pirms pāris nedēļām, un vadlīnijām, kā arī vadlīnijas nākamajai komisijai, Tās, protams, ir iedvesmojis arī Eiropas parlaments. Tā veido globālas attīstības vīzija Eiropā līdz 2020. gadam. Eiropas pārveidošana par zaļu tautsēmniecību, ilgspējīgu tautsēmniecību, kas eh, patiešām eh, koncentrētos uz inovācijām. Šī politiskā vīzija nozīmē to, ka ir nepieciešams realizēt reformas Lisabonas stratēģijas ietvaros līdz 2010. gadam. Eh, reģionu komiteja nesen nākus klajā ar ļoti interesantu ziņojumu par šīs stratēģijas nākotni. Ko es varētu teikt, tas mums ir ļoti svarīgi. Uh, Jūs nesat vienkārši struktūra fondu pārvaldītāji, jums ir milzu atbildība par politikām, eh, kuras eh, ir aicināta realizēt eh, mūsu kas ir jā, jāfinansē ar mūsu finansēm. Tas ir, tā ir energoefektivitāte, izglītība, mūža izglītība, vides aizsardzība un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir svarīgs jūsu viedoklis, lai mēs varētu ņemt vērā jūsu pozitīvo pieredzi. Mēs ļoti labi apzināmies, ka Lisabonas stratēģijas nākotnes panākumi visā Eiropā pēc 2010. gada būs atkarīgi no jums. Lisabonas stratēģija pēc 2010. gada palīdzēs mums iziet no krīzes un mūsu globālo vīziju padarītu par realitāti mēs veidojam sociāli iekļaujošu uh, tirgus ekonomiku, kas vienlaicīgi rūpējas par uh, iedzīvotājiem un veido uh, uzņēmēju videi draudzīgu vidi. Izpēte un jaunās tehnoloģijas ir ļoti svarīgas. Sabiedrība, kas investē sociālajā kohēzijā, nodrošinot mūžizglītību un veidojot uh, dažādas eh, zaļās darba vietas, var droši raudīties eh, nākotnē. Un to visu var realizēt tikai, ja ir divi priekšnosacījumi, kas tiek ievēroti. Pirmkārt, mums ir jās, jādarbojas kopā. Savās politiskajās vadlīnijās esmu norādījis, ka jāveido partnerība progresam. Ja mēs gribam atrisināt uh, eh, kompleksu sarežģītās problēmas, ar kurām mēs sastiepamies, tad Eiropas institūcijām, nacionālajām, reģionālajām institūcijām, sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai ir jārīkojas vienoti, lai virzītos vienā un tajā pašā virzienā. Prezidents Vanenbrāns kungs to zina ļoti labi. Es to saku ne e, tikai tāpēc, ka vēršos pie jums, bet tā ir mana dziļa pārliecība, ka tikai sadarbojoties, veidojot partnerības visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, mēs varam izveidot Eiropu par tādu projektu, par kādu mēs sapņojam. Un tad, kad es prezentēju manu nākamo piecgadu programmu Eiropas parlamentā, Es atzīmēju, ka bez šādas eh, partnerības mēs nevarētu gūt tādus panākumus, kādus mēs guv, mm, guvām īrijā. Es biju tur klāt, es biju Limerikā. Un es gribu teikt, ka tas bija ne tikai valsts eh, vai partiju eh, uzdevums un jautājums. Politiskā sabiedrība bija iesaistījusies ļoti aktīvi. Un tieši tādēļ izskanēja šis skaidri izteiktais jā Eiropai. Bet kas ir svarīgi? Svarīgi ir investēt ilgspējīgā attīstībā. Tas ir acīm redzams. Mēs nevaram uh, konkurēt ar dažām jaunajām ekonomikām, kā piemēram Ķīnu un Indiju, bet mēs nevaram atļauties uh, izmanto tikai vecos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir jāatrod jauni enerģētikas modeļi, zaļa tautsēmniecība un tā tālāk. Ekoloģiska tautsēmniecība. Tehnoloģijas un inovācijas ir mūsu nākotne, Un tagad es gribētu pievērsties klimata, cīņai pret klimata pārmaiņām. Šeit, protams, e, Eiropa ir flagmanis. Un mēs e, esam apņēmības pilni virzīties uz priekšu, e, realizējot ambiciozu Eiropas rīcības plānu, kas ir piemērs visai pārējai pasaulē. Mēs, Eiropieši, esam vadībā starptautisko sarunu vešanā par klimata pārmaiņu ierobežošanu Un ir svarīgi, lai mums būtu tādi spēcīgi partneri kā ASV un Japāna, jo abas šīs valstis arī ļoti nopietni strādā pie tā, lai izveidotu tautsēmniecību ar uh, zemu uh, eh, CO2 izmešu līmeni. Uh, Dāmas un kungi, Eiropas Savienība, tās valstis un uh, reģioni ir tie, kam jāinvestē pārmaiņās, lai izveidotu tādu modeļu vai paraugu sabiedrību, tepat laikā paliekot konkurētspējīgi pasaulē. Globalizācija nav subsidiaritāts ienaidnieks. Būtībā tieši pretējais ir uh, taisnība jo ekonomiska aktivitāte un zināšanas, nodarbinātība, sociālā kohēzija, inovatīvas sistēmas, tās ir lietas, kas attīstās reģionos. Kohēzijas mērķis ir veicināt Eiropas uh, solidaritāti, lai dotu vairāk varas reģioniem. Un tieši tādēļ es esmu šeit šodien, lai jums pateiktu, ka uh, Eh, sākumā, kas eh, ir sākums piecu gadu ciklam, es ļoti ceru kohēzijas politikas nākotnē un reģionu politikas nākotnē, un šie elementi ir būtīgi, lai definētu Eiropas Savienību. Paldies! Like to... Es vēlētos pateikties mm, priekšsēdājiem Barozu arī par to, ka viņš pēdējo piecu gadu laikā ir tātad, atklājis Open Days programmu, un tagad es vēlētos ielūgt tātad, Tad lūdzu Olofsona kundze. Prezide, Priekšsēdētāja kungs, eh, cienījamie kolēģi un reģionāla komitejas biedri, dāmas un kungi. Man ir liels gods eh, pārstāvēt Zviedrijas prezidentūru šodien. Šī gada Open Days eh, atklāšanas pasākumā. Šis pasākums iezīmē vienas no Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Diemžēl es eh, nevarēšu būt eh, šeit eh, līdz pasākuma beigām, jo man ir jādodas atpakaļ uz Zviedriju, lai pārstāvētu Eiropas programmu tātad, sieviešu iesaistīšanai mazajā biznesā. Vairāk nekā simts Eiropas sieviešu sāks tātad, iesaistīties mazajā biznesā, un es domāju, ka tas arī ir ieguldījums nākotnē cilvēkiem no. Tad daudz cilvēki ir sanākuši kopā, lai dalītos eh, pieredzē, un mēs zinām, ka jaunas eh, idejas, ka tām ir jāsniedz ieguldījums eh, tā, un, un er, Eiropā, un tas mums palīdzēs tad, risināt globālas problēmas. Un ir svarīgi tātad sniegt Eiropas atbildi šiem izaicinājumiem. Un tātad mēs eh, sākam ar to, ka mēs stājamies pretī globāliem izaicinājumiem. Tad mēs eh, Eiropa cieši no mm, mm, krīzes eh, sekām, un tajā pašā laikā mums ir jārēģē arī uz klimata pārmaiņām, kas ir viena no uh, cilvēks lielākajām uh, draudiem. Un jāsaka arī tas, ka tas ir bīstami gan Eiropai, gan visai pasaulē, ka Un ir ļoti svarīgi, lai eh, šie izaicinājumi tiktu eh, veiksmīgi risināti. Mums jā, jāmeklē risinājumi dažādos līmeņos. Eiropas līmenī, arī globālā un reģionālā līmenī. Un esmu pārliecināta, ka mēs varam ris, eh, sasniegt gan ekonomisko stabilitāti, gan arī risināt klimata problēmas vienlaicīgi. Un tieši šobrīd mums ir iespēja koordinēt ekonomiku, kas varētu uh, tad izmantot iespējas, ko sniedz konkurence spēja. Eiropas Savienība un tās dalība valstis, e, ir, tas ir atbildīgs par, e, tam ir jāuzņemas e, šī loma regulēt ekonomiku un pārvērst to energoefektīvu. Mums ir nepieciešama ambicioza mērķi un, protams, novatoriskas te tehnoloģijas, lai mēs varētu uh, Tad, tad izmantot visu mūsu ekonomiku uh, potenciālu un pareizi izmantot visus resursus. Un tādā veidā mēs varēsim uh, palielināt mūsu bagātību un konkurētspēju, tajā pašā laikā samazinot uh, ietekmi uz vidi un klimatu. Uh, klimat, uh, klimata un enerģētikas uh, paketi mums dod iespēju uh, tad atrast jaunus risinājumus. Un ir skaidrs, ka mēs nevaram palikt otrajā vietā. Priecājos, ka jau mēs šodien varam teikt, ka nemazākā 40% e, no Eiropas kohēzijas e, budžeta e, tiks ieguldīts zaļajās ek ekonomikā. Un nav, manuprāt, nav šaubu, ka tam ir jāturpinās. Līdz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 pašnodarbināto sieviešu skaits, diemžēl, nav tik iepriecinošs. Daudz zināšanu netiek izmantots pilnā mērā, un tādēļ mums ir jāizmanto visu pilsoņu uh, eh, potenciāls un jādomā par to, kad mēs veidojam jauno politiku uh, Eh, un tas palīdzēs attīstīt mazos uzņēmumus un nodrošinās reģionālo attīstību. Strateģiska pieeja eh, katra reģiona attīstības potenciāla attīstīšanai ir ļoti svarīga, un tādēļ es ceru, ka šis atvērto durvju dienas eh, dos jums daudz iedvesmas dažādiem iespējamiem pasākumiem, ko realizēt pašmājās. Tam visam ir, protams, jāiekļaujas jūsu pašu reģionu kontekstā. Jums ir jāizmanto uh, gan savas stiprās, gan vājās puses kohēzijas politikai lielākā mērā ir, ir jābalstās uz uh, vietēju apstākļu izmantošanas principiem. Reģionālā, reģi, uh, ir jāievēro specifiskie reģionāli apstākļi. Tas ir viens iemesls, kādēļ Zviedrijas prezidentūra ir izvirzījusi kā prioritāti uh, veidot makroreģionālas stratēģijas Eiropas Savienībā. Pirmie centieni būs stratēģija Baltijas jūras reģionam, un mēs ceram, ka Eiropas padomu to atbalstīs un apstiprinās jau šī gada beigās. Mēs uzskatām, ka atbildes globālajiem izaicinājumiem ir atrodama makro reģionālā līmenī. Eh, šī te pieeja, eh, tai ir jākļūst par daļu no Eiropas instrumentārija, meklējot jums noderīgākos risinājumus. Es apsveicu Eiropas padomus ierosināt to uh, eh, ideju par uh, tālāku sadarbības attīstīšanu Donavas reģionā. Baltijas jūras reģiona stratēģijai Eh, vajadzētu kalpot par piemēru citiem mikroreģioniem. Eh, tam, protams, nebūtu jābūt eh, kaut kam tādam uh, diktējošam, bet tam būtu jākalpo kā iedvesmas avotam. Mums ir bijuši vairāki semināri, kur mums notiks vairāk semināri, kur mēs tuvākajās dienās apspriedīsim uh, dažādas iniciatīvas. Un ir ārkārtīgi svarīgs jūsu ieguldījums, lai veiksmīgi realizētu visu šīs idejas mikroreģionu stratēģija jāsāk vispirms ar vēlmu sadarboties. Tā ir jāsāk ar eh, tādu teritoriālu pārskatu par izaicinājumiem. Un e, daudzveidība Eiropas Savienībā ir instruments, kas ļaus visveiksmīgāk izmantot e, eh, spē, spēku, kas ir atrodams katrā Eiropas reģionā. E, Eh, Baltijas jūras reģiona problēmas ir specifiskas eh, šim reģionam. Jā, Baltijas jūra ir viena no vispiesārņotākajām jūrām Eiropas eh, pasaulē. Un arī politiskās atšķirības reģionā ir, rada, rada problēmas. Caur sadarbību un pārobežu sadarbību un sadarbības starp e, sektoriem palīdzēs realiģēt mērķus, kas ir vērsti uz vidas uzlabošanu Baltijas jūrā, kā arī veicinās reģionu konkurētspēju. Vispirms būtu jāstiprina iekšējais tirgus un jāinvestē infrastruktūrā, lai Baltijas reģions fiziski nu, e, tuvotos pārējai Eiropai. Uh, Tālāk nepieciešams stiprināt investīcijas eh, zinātniskajā pētniecībā, taiskaitā arī klimata un enerģētikas sektorā. Jaunas organizācijas vai jauni resursi nebūs nepieciešami, vienkārši eh, mēs efektīvāk izmantosim jau pieejamos Eiropas resursus caur koordinētu rīcību. Eh, Eiropas un reģionu resursiem uh, Resursi ir jāizmanto, lai sasniegtu maksimālo efektu. Mums ir ilgtermiņa mm, redzējums uz to, kā attīstīt šo reģionu, eh, realizējot stratē, attīstot strateģiskus eh, nozares. Vispirms mums ir jādomā par eh, vīdi, par kompetencēm, kas spēj radīt pievilcīgu biznesa vidi un tā tālāk. Dāmas un kungi! Globālie izaicinājumi prasa uh, no mums atbildi, un mums visiem ir jābūt atklātiem jaunām idejām, neaizmirstot pagātnes mācības, uh, Es esmu centusies e, sniegt jums savu ieskatu par to, kāda reakcija būtu nepieciešama, un es esmu pārliecināta, ka šajā nedēļā uh, daudzas atbildes arī atradīsies. Eiropas atbildes uz mūsu kopējiem globāliem izaicinājumiem ir tikai daži no mūsu kopējiem centieniem. V Tie jāsāk realizēt uz vietām, reģionos, līdz pat globālam līmenim. Grūtos laikos kā šie mums ir vajadzīga spēcīga līderu vadība. Eh, jūs eh, esat tie, kas ir priekšgalā. Katram no jums ir jāuzņems līdera vadība, lai veidzo, veidot ekoefektīvu ekonomiku, kas rūpējas par sociālajiem aspektiem un klimatu. Much, uh, Lielas paldies, uh, premjerministrs kundze. Es gribētu pateikties uh, gan Barozo kungam, gan um, premjerministra vietniecei. Es zinu, ka jums, diemžēl, ir jādodas prom, bet mēs paliksim šeit sanāksmes zālē un būs uh, paneļa diskusija, kuru vadīs kāds, kas jau gadiem piedalās atveto durvju dienās. Tas ir Žeki Dēvis no Eiropas politiku centra. Un šeit paneļa diskusijās piedalīsies cilvēki, kurus jūs lieliski jau pazīstat, reģionālās komite, reģionu komitejas pārstāvis, e, tāpat arī e, citi pārstāvi. Bet pirmo reizi mūsu vidū ir divi jauni viesi, kurus es gribētu īpaši sveikt. Tā ir Helma Roša, kas ir Dresdens mēra, un Patsī Lopes Alvares, kas ir Basku zemes prezidents. Es ceru, ka jūs pievienosieties visiem tiem, kas jau ir iesaistījušies atvērto durvju dienās. Thank you very much indeed. Liels paldies Hubners kundzei. Es gribētu nedaudz iepauzēt, kamēr zālē atstāja pārējie pārstāvi. Tātad mūsu vidū ir eh, lieliski viesi, eh, ar kuriem jūs nu pat tikāt iepazīstināt. Mūsu rīcībā ir nedaudz vairāk par stundu. Mēs eh, centīsimies uzklausīt pēc iespējas vairāk jūs dalībnieks un centīsimies dot iespēju paneļa diskusijas dalībniekiem atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tātad sāksim vispirms ar jautājumiem. Uh, Vispirms es uzdošu dažus jautājumus un tad došu vārdu jums. Tātad jums būtu uh, arī ieteicams ievērot jums atvēlēto laiku. Vispirms jāsaka, ka no ievadvārdēm mēs daudz uh, dzirdējām par to, ka um, risinājums uh, cīņā pret krīzi ir rodams reģionālajās iespējās, tātad iespējās, kuras piedāvā reģionu. Mēs runāsim par reģionu pārstāvjiem un viņu pieredzi šajos krīzes apstākļos. Tātad Lopes kungs, uh, Basku zeme ir viens no uh, ekonomiski veiksmīgākiem reģioniem, un pēdējo gadu laikā jums ir izdevies piemēroties uh, globālās ekonomiskās attīstības prasībām, bet vai ir risks, ka uh, šī veiksme varētu būt arī negatīvs uh, aspekts, proti, ka jūs varētu kļūt par šīs veiksmes uh, upuriem, un varbūt, ka jūs jau šobrīd pārdomājat šo aspektu? Labdien visiem! Labdien visiem! Man atbild ir nē, jo pagātnē mēs esam darījuši visu iespējamo, lai, eh, pie, lai pielāgotos globalizētās ekonomikas prasībām. Un tas nozīmē, ka tagad mēs eh, esam spēcīgākā, labvēlīgākā pozīcijā, mēs esam labākos eh, apstākļos, lai varētu pielāgoties situācijai, kad mums ir jātiek galā ar pasaules krīzi. Un ja mēs skatāmies uz attīstības eh, ziņojumu, tad ir skaidrs, ka Basku zeme ir labākais eh, tad, reģions, kurš var tikt galā ar mm, vispasaules krīzi. Un tātad eh, Basku zemē ir tik nedaudz vairāk par diviem miljoniem iedzīvotāju. Un vidēji. Unión Europea tenemos unos niveles de... 5. Un, ja aplūko tad mirstību, tad tā ir zemāk nekā Spānijā. Un, ja tad, tad aplūkojam uzņēmēju darbību un, vis, un vis, vispārējo IKP, un tad, tad šī nodarbinātība ir daudz augstāka - 30 uh, e, punkti, tad vairāk nekā visā Eiropas Savienībā. Tie tātad labvēlīgi elementi. Arī tāpēc, ka Basku zeme ir tāds Eiropas reģions, kurā ir lielākais eh, tā, konkurences eh, radītājs. Iespējams, šajā ziņā mēs esam labākie pasaulē. tad mēs pieņēmām lēmumus par, par, par veselību, mums ir policija, mums ir eh, pu, publiskā transporta sistēma, un mums ir arī uh, kāda cita iezīme - mūsu politiskā nostāja, jo mēs varam organizēt pašus savus lēmumus un tos pieņemt attiecībā uz nodokļiem mums ir mūsu paša struktūra, lai mēs varētu pieņemt šos lēmumus. Un pirms pāris nedēļām Basku valdībā mēs eh, pieņēmām eh, note noteikumu kopu. Mm. 400 miljonu eiro apjomā, eh, tad, kas, lai cīnītos ar ekonomiskās krīzes sekām. Piemēram, mēs palielināsim investīcijas infrastruktūrā, lai palielinātu darba vietu skaitu un tajā pašā laikā uh, Eh, tas radīs arī pievienoto vērtību, eh, kas ir svarīgi visai kopienai. Un tā mēs arī ieviesīsim tad, tad eh, noteikumus attiecībā uz industriālo ražošanu, un, un tad viss ilgspējīgās valstis, tad mēs piedāvāsim un, at, piemēram, savu atbalstu. mēs arī centīsimies darīt pēc iespējas vairāk, lai um, at attīstītu izglītību un apmācību, jo tas ir viens veids, kā var uh, tikt vaļā, uh, izkļūt no krīzes. Un tad, lai cilvēkiem būtu vajadzīgās uh, prasmes, un mēs varam, vēlamies arī radīt uh, sabiedrību, kas balstītos vairāk uz solidaritātes principiem. Mums ir resursi, bet uh, mums ir jāplūko arī tad, uh, citas politikas jomas, lai, nebū, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka uh, nevienam pilsonim nevajadzētu maksāt par krīzes sekām, jo mēs nevēlamies būt, uh, tad, uh, mēs nevēlamies, lai uh, tad, trūcīgākie mūsu sabiedrības locekļi ciesta no krīzes sekām. Es varbūt varētu teikt to, ka mums ir tad, tad mums vajag ne tikai eh, no, nogaidīt, ka krīze beigsies, mums ir jāgaida, jārīkojas tagad. Un iespējams, ka mums ir jāizveido jauns valstu modelis. Ja mēs zinām, ka tad ir, ir tad eh, spekulācijas, ir cilvēki, kur vēlas iegūt naudu ātri, iespējams, mūsu valsts nedara pietiekam daudz šajā ziņā. Un tieši tas eh, radīja krīzi. Un es domāju, ka tas, kas tagad ir jādara, ir tas, ka mums ir jā, jā, jāliek par, eh, pareizie pamati nākotnē. Lai mūsu valsts balstītos uz solidaritāti, uz stingrākiem pamatiem. Un mūsu ekonomikas nebalstītos vairs uz spekulāciju, bet uz produktivitāti, kas radīs bagātību. Eh, bet tad šī bagātība būs jās, jāizdala. Un jā, jāizveido arī jauns enerģētikas modelis Eh, kas veicinātu ilgspējību un kvalitatīvas pakalpojumus. Lai būtu atjaunojamās un, un tradicionālais enerģijas eh, labs apvienojums. Un lai nodokļi būtu tātad eh, progresīvi un lai būtu pietiekami daudz finanšu resursu, lai varētu finansēt jaunās politikas līnijas. Jā, jāiegulda arī izpētē, tad man vairs nav laika, bet uh, Mums ir nepieciešams jauns pakalpojumu un sociālo pakalpojumu modelis, lai mēs varētu izveidot vislabāko sociālās politikas eh, eh, kopumu. Protams, ka daudzas eh, šīs lietas neatiecas mūsu kompetences, bet no mūsu pieredzes mēs varam teikt, ka tas ir ļoti svarīgi mums, lai mēs varētu virzīt uz priekšu šo modeli, kurš balstās uz solidaritāti. Paldies! Paldies Nu, tad atgriežamies pie debatēm. Es jums vēlos uzdot līdzīgu jautājumu. Vai es esmu dzirdējuši to, eh, kas, eh, ka tiek runāts, eh, piemēram, ka saksija tiek saukta par tā saucamo silīciju, saksija līdzīgi kā silīcija ielai. Kā jūs domājat, kā var rast risinājumus um, situācijā, kad ekonomikas lejupslīdes laikā daudz šīs te nozars ir īpaši apdraudētas? Mm, Komisāra kungs, dāmas un kungas, vēlētos sākt ar pateicību par darbu. Es pārstāvu mm, pašvaldību, un man ir prieks, ka esmu uzaicināta šeit šodien. Wo tatsächlich bürgernahe Kommunalpolitik gemacht wird, un ich finde es hervorragend. Un es eh, domāju, ka Tas ir brīnišķīgi, ka mums e, šajā ziņā ir kāda loma saistībā ar Lisabonas līgumu. Attiecībā uz jūsu jautājumu. Situācija Dresdenes pilsētā ir šāda. E, kopumā situācija ir laba. Ir e, atsevišķas, atsevišķi problēmu gadījumi, vairākas, vairāk uzņēmumi arī autobūs sektorā. Uh, bet eh, situācija ir relatīvi stabila. Mums ir izdevies eh, kompensēt citos eh, sektoros. Un tas ir, kooperā, tas ir rezultāts kooperācijai starp mums un citiem uzņēmumiem, īpaši izpētes sfērā. Un it īpaši Saules enerģijas sektors eh, ir bijis eh, tāds, eh, kas pēdējā laikā bijis veiksmīgs, pašpīt krīzē. Un vēl viens faktors mūsu panākumiem ir tas, ka mm, mums ir stabils SME sektors ne tikai mūsu pilsētā, bet visā Vācijā. Mm, attiecībā pēc pēc 90. gadiem uzņēmumiem nācās eh, meklēt nišu sektorus, un šī ideja tagad nes augļus. Šie uzņēmumi ir mazi, eh, un tie ir ļoti eh, elastīgi, un tie var atbildēt uz tirgus situāciju un, maņīgo, un maņīgajām prasībām. pateicoties mūsu ekonomiskajiem panākumiem, pēdējos gados mēs patiesībā esam viena no divām Vācijas pilsētām, kurām ir izdevies uh, uh, neveidot jaunas parādus. Un mēs, uh, mēs arī nekļūsim par upuri saviem panākumiem. Un mēs izkļūsim no krīzes pateicoties uh, struktūrām, kuras ir izveidotas mikroelektronikas jomā. Es varu izskaidrot, ka ir 40 tūkstoši cilvēku reģionā, kuri strādā uh, eh, 1200 uzņēmumos un eh, pētniecības institūtos tieši mikroelektronikas jomā. Un tas ir tāds uh, kodols, kas ir izveidojies pēdējo gadu laikā. Un tas mums ir palīdz, palīdzējis radīt darba vietas. Un tad tur ir daudz dažādu tīklu, ir cieši saites ar, starp uzņēmumiem, pē, pētniecību un tad valsts pārvaldi. Un tas ir pierādījums um, sadarbībai starp um, liel, lielām un mazām iestādēm. Un kopumā ir arī, ir arī jaunas aktivitātes, apmācības, tehnoloģijas. Kā arī e, tirgu uzlabošana. It īpaši saules e, enerģijas un nanotehnoloģiju jomām. Kopumā ir bij, bijis, bijuši, bijusi spēcīga apņemšanās eh, no vietējām iestādēm eh, pilsētā un tās, eh, pilsētā un tās apkārtnē saistīb, saistībā ar federālo centrālo valdību. Mums ir pētniecības programmas, kam ir piesaistīts Eiropas finansējums, un pēdējo gadu laikā mēs esam veiksmīgi ieguvuši finansējumi dreizin, dreizinēji. Un tas ir uzlabojis eh, situāciju eh, izpētes eh, jomā. Un es vēlos pateikt, ka mēs esam ļoti pateicīgi Briselē par to, ka eh, viņi mūs turpina um, atbalstīt šajās te svarīgajās tehnoloģijās. Un tad mēs varēsim tad mūsu situācija būs eh, ļoti veiksmīga globālā kontekstā. Un kā jūs zināt, bez šīm te, eh, svarīgākajām tehnoloģijām eh, progress eh, rūpniecībā nav iespējams. Paldies! Ļoti liels paldies! Mēs dzirdējām tātad tagad no, no cilvēkiem, kas strādā reģionālā līmenī. Un, tad, un šajās dienās mēs mācāmies viens no otra, mēs mācāmies viens no otra pieredzes par to, kā tikt galā ar krīzi. Liels paldies! Un tad es vēlētos tātad, tātad te, teikt par iepriekšējiem runātājiem. Komisija, vai var jums tagad jautāt? Mēs runā, dzirdējām par īstermiņa vajadzībām krīzes kontekstā, tad vajadzīja pēc elastīguma. Kā jūs varētu apvienot šīs te, īstermiņa atbildes ar ilgtermiņa stabilitāti, kāda ir nepieciešama? lai reģionāli varētu, reģionāli varētu eh, plānot uz priekšu. Es domāju, ka vajadzība pēc elastīguma attiecības ne tikai, attiec ne tikai uz īstermiņu, bet arī uz ilgtermiņu. Tāpēc, ka īstermiņā ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Savukārt ilgtermiņā ir vairāk iespēju kaut ko mainīt. Un to, un to jau teica priekšētāja kungs, kad viņš pieminēja vajadzību, lai tad reģionāli vairāk iesaistītos Lisbonas procesā. Un šīs idejas tātad, um, un inovatīva pieeja tiktu izmantot arī reģionos. Um, premjerministrs Kunz arī pieminēja vajadzību uh, ka ir nepieciešams individuāls, individuāli pieejam reģioniem un arī makro mm, reģioniem. Tāpēc es domāju, ka šī vajadzība pēc elastīguma ir saistīta eh, arī tieši ar šo ilgtermiņu. Un, protams, ir riskanti. So, but this is not the reason for which I agree with him. I agree because uh, there is a need for it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 I think that we have embarked on a long-term uh, process. Ir nepieciešams jaunas rekomendācijas un Daži vecākie deputāti varbūt atceras, Eh, ka mēs gadiem ilgi jau runājam par šo vienkrāš, vienkāršošanu tikai tad, kad reālajai ekonomikai uzbrī, uzbruka eh, krīze, tad mēs pēkšņi uzreiz spējam panākt vienošanos starp visām institūcijām. Un eh, šis process ir kļuvis par realitāti. Es nedomāju, ka mēs būtu spējuši uh, to panākt, ja nebūtu bijis šīs krīzes. Bet es gribētu arī teikt, ka ne jau tikai tas, ka politika ir kļuvusi vienkāršāka, uh, Un nevis tāpēc, ka mēs esam piešķīruši noteikts līdzekļus, mēs esam investējuši, tā teikt, gudri. Šī politika pati pēc savas dabas ir ilgtermiņa struktūrāla politika. Un uh, tur ir virkne programmu, kas balstās uz uh, reģionālo stratēģiju vietējā, uh, nacionālā un reģiona līmenī. Un uh, mēs veidojam tādu politiku, ko var izmantot krīzes laikā, jo krīze nevajadzētu atļaut, atraut no ilgtermiņa ilgspējīgas attīstības, jo strī, šo, šī krīze ir arī struktūrāla krīze, un tai būs laimīgas beigas tikai tad, ja mēs nopietni attieksimies pret šiem jaunajām investīcijām, par kurām arī Lopes kundze runāja saistībā ar Basku zemi Šī politika pēdējos gados ir balstījusies uz politikām, lai risinātu Eiropas ekonomiskās problēmas. Un caur uh, struktūrālo un strateģisko pieeju uh, tā spēja piesaistīt arī uh, privātu finansējumu. Tas ir finanšu instruments, kas ir izmantojams ilgtermiņā. Uh, Un tas palīdz, un tas palīdz arī risināt krīzi, jo bankas, eh, tā teikt, nav vēl tik tālu attīstījušās, tās cenšas uzlabot savus bilants, un tās nav spējīgas pagaidām nākt pretī eh, tiem, kam nepieciešams investīcijas, un tieši tādēļ šī politika varētu atbalstīt uh, šo te krīzi uh, vai izējas uh, no krīzes stratēģiju. Problēmas ar prezidiju mikrofoniem tulki vairs nedzird. Šķiet, ka problēma atrisināta. Jūs priekšsēdētājs sacījāt, ka neviens nesāk būvēt māju ar jumtu. Vairums eh, sabiedrības uzmanības ir e, pašlaik pievērst tieši jumtam ar G20 sarunām un tā tālāk. Kā jūs redzat eh, šo saistību starp šīm sarunām starptautiskajā līmenī, piemēram, par klimatu pārmaiņām, kas drīz notiks, un rīcību reģionālajā līmenī? Vai ir pietiekama e, koordinācija visos līmeņos? jo jūs sacījāt, ka uh, rīcība notiek reģionos un vai tie iekļaus starptautiskajos procesos. Jā, ievērojami ir uzlabojusies šī reakcija no reģioniem un uz vietām, bet ar to vien vēl nepietiek. Mēs esam ievērojuši, ka joprojām pārāk daudz tiek realizēta šī te no augšas uz leju pieeja, nevis otrādi. Tad, kad mēs realizējam īstermiņu pasākumus, tad eh, mēs eh, varējām novērot, ka tieši reģionus un eh, īpaši ietekmē ekonomiskā krīze, jo vienu trešo trešā daļa publiskā finansējuma notiek, nonāk reģionos un tā tālāk. Es, protams, varētu sniegt daudz piemērus tam, uh, kā, mm, kas būtu nepieciešams, lai panāktu šos te globālos mērķus. Mums ir labāk jāsadarbojas visām institūcijām ar reģionālajām struktūrām. Es esmu pārliecināts, ka, tik, lai panāktu šos mērķus, mums ir jāskatās patiesībai acīs, un to es sacīju pirms dažiem mirkļiem, un proti kohēzijas politika ir galvenais instruments, kas palīdz sasniegt mērķus, un es par to esmu ļoti skaidri izteicies, tā kohēzijas politika ir jābūt saistītā ar visiem reģioniem. Uh, citādi, man liekas, ka ir arī pārāk liela sadrumstalotība Eiropas Savienībā. Mēs uh, domājam par Lisabonas stratēģiju pēc 2010. gada, kā arī to sasaist ar citām programmām. Viens no svarīgākajiem uh, tematiem, kas tika apskatīts atklāto durvis dienā, būs inovācija. Tātad, kas ir inovācija, kur tā attīsts, attīstās? Uh, tātad, mūsu ekscelences centros un tā tālāk. Uh, svarīgi, lai lietas attīstītos evolucionāri. No budžeta viedokļa tas nebūtu nenotiek skaisto acu dēļ, kādas, protams, reģionu komitejas deputā, eh, mm, komite, komisijas deputātiem ir, eh, bet eh, budžetam ir noteikts mērķis. Un tad, kad mēs aplūkojam Eiropas dibināšanas līgumus, Un tad, kad es redzu Van Nistelroju kungu Eiropas parlamentā, mums ir paties prieks viņus redzēt, bet mēs zinām, ka Eiropas parlamentam ir da, būs daudz lielāks pilnvars pēc Lisabonas līguma. Current, uh, building, note... Un mums ir jāatzīmē, ka mēs nerīkojamies pret līgumiem, bet mēs sakām, ka Eiropai ir vajadzīgas partnerības visā Eiropā. Un starp citu, es gribēju uzsvērt, ka teorija nav tikai teorija kad es, piemēram, aplūkojos, ap, paskatos, ko dara dažādās mūsu komitejas, tās koncentrējas uz reāliem praktiskiem risinājumiem. Es jau Barozo kungam to sacīju, un es to vēlreiz atkārtoju. Sadarbojoties ar atbildīgajām personām reģionos un uz vietām, un jūs panāksiet vairāk. Uh, Pēc Eiropas vēlēšanām um, atcerieties, ka uh, tikai 43% Eiropiešu devās uz uh, vēlēšanu iecirkņiem. Es domāju, ka tas ir simptomātiski un ir jāveido vienlīdzīgas partnerības un nav jācenšas cīnīties vienam pret otru. Paldies! Tagad um, uzklausīsim jautājumus no jums visiem. Es um, rīkošos ļoti strikti, jo ļoti daudz jau ir izteikuši vēlmi uh, uzdot savu jautājumu, un droši vien daudz no jums vēl vēlēsies pieteikties. Līdz ar to lūdzu, uh, jums katram tiks dot vienu minūti, lai uzdot jautājumu, lai uzdot jautājumu, un pirms es dodu vārdu tiem, kas bija pieteikušies jau iepriekš, vai jūs lūdzu varētu norādīt vispārējie ja tie, kas vēlas uzdot jautājumu, lūdzu paceliet rokas. Tad sāksim ar pirmajiem runātājiem. Pirmais no manas sarakstu un pēc tam pirmais no zāles. Mercedes Breso, kas ir Piemontes reģiona pārstāv. Jums vārds. Paldies, kā jau tika atgādināts. Krīzes apstākļos pilsoņi vispirms vēršas pie atbildīgiem reģionālajā līmenī lai lūgtu palīdzību. Manā reģionā tika īstenot īpašu pasaukumu, lai veicinātu investīcijas atjaunamo enerģijas jomā. Un, protams, lai palīdzētu pilsoņiem un palīdzētu uzņēmumiem, kur nonākuši grūtībās. Es vēlētos iegūt papildus informāciju no komisāra par šo te līdzfinansējuma pasākumu elastīgumu. Pagadām šis eh, fonds, tam ir ļoti svarīga loma, lai palīdzētu eh, visiem tiem, kas saskars ar grūtībām, jo īpaši bezdarbniekiem, kur vēlas eh, piedalīties apmācības kursos, vai arī tiem, kas vēlas pievērsties zaļai ekonomikai. Es vēlētos uzsvērt arī sēkojošu aspektu. Ir skaidrs, ka sadarbības jautājums starp uh, tiem reģioniem, kas atrodas uh, pie divu valstu robežām, ir ļoti svarīgs jautājums. Bet jāsaka arī, ka mēs kavējamies reģionālās uh, sadarbības attīstīšanas jomā. Mums būtu jācenšas pātrināt šo reģionālo, attī, reģionālo sadarbības attīstību, jo tas mums ir ļoti svarīgs aspekts. Liels paldies! Tagad uzdošu vārdu kādam no runātājiem, kas nebija pieteicies iepriekš. Jā, lūdzu, jūs. Labdien! Esmu Francisko de la Tordes, Malagas mērs, tātad Andalūdzijas reģiona uh, pilsētas pārstāvs. Mēs šeit esam ieradušies četri mēri, un pārstāvam vairākas kopienas un vairākas vietējās pašvaldības Spānijā. Es gribētu teikt, ka šobrīd, lai cīnītos pret krīzi, jo īpaši tiek atcī, attīstīts subsidiaritātes princips, un tas tiek izmantots uh, visā pilnībā, un dažās valstīs uh, šis princips nav uh, ticis izmantots jau gadiem ilgi. Mēs esam pieņēmuši eh, decentralizācijas pasākums un Basku eh, zemes eh, priekšstādātājs jau izteicās, viņa pārstāvētais reģions ir lielisks piemērs gan Spānijai, gan visiem pārējiem. Mums būtu jādarbojas vietējā līmenī un reģioni ir nolēmuši īstenot pasākums vietējā līmenī, bet diemžēl tas nav izdevies pietiekami veiksmīgi. Un tad, kad mēs saskaramies ar krīzi, tad pārstāv, tad vietējie iedzīvotāji, protams, vēršas pie vietējiem mēriem un vietējo pašvaldību pārstāvjiem, aicinot mūs rīkoties. Andalūzijā šobrīd bezdarba līmenis ir 27-28% apmērā. Un tikai pateicoties subsidiaritātes principam mums izdosies izkļūt no šīs situācijas. Es gribētu teikt, ka mūsu pašvaldībai ir um, ļoti apsveicama nodarbinātības politika, bet mums būtu jādomā par daudziem un dažādiem aspektiem, tā par, piemēram, sociālajie mājokļi un uh, cita veida palīdzība. Es vēlētos, lai reģionālās attīstības fonds darbotos uh, uh, efektīvāk un lai solidaritāte tik izmantot visā Eiropā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad kāds, kas bija man sarakstā, Konstants Krēlu. Jā, es esmu šeit. Paldies. Reģionālās attīstības komitejas vārdā Es vēlētos jums pateikties par jūsu ievadvārdiem, un es vēlētos uzdot uh, jautājumu komisijai. Cik daudz līdzekļu jau ir piešķirti pātrinās procedūras ietveros, kuru apstiprināja arī parlaments? Tātad kādi ir konkrētie rezultāti, cik daudz programmu reģionos jau darbojas? Uh, tātad, cik programma jau ir pieteikts komisijā, lai izmantotu šo jauno iespēju, piemēram, lai celt sociālos mājokļus, un cik programmas jau tikušas apstiprināts. Vēl man būtu kāds neliels komentārs. Mēs uzklausījām divu lielisku reģionu pārstāvjus - Dresdens un arī um, Basku reģionu pārstāvs, bet es vēlētos, lai šo reģionu pārstāvu pavisam skaidri pateiktu, ka viņu attīstība, kas ir bijusi ļoti veiksmīga un pozitīva, galvenokārt notikusi pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas politikai. Jo būtu ļoti svarīgi to uzsvērt, lai nākamajās vēlēšanās iedzīvotāji būtu aktīvāki un aktīvāk eh, balsotu. Es domāju, ka tas mums būtu jāuzsver un būtu skaidri jāpasaka, kāda ir situācija, jo pilsoņiem ir tiesības to zināt. Paldies! Paldies! Tagad es došu vārdu eh, diviem paneļdiskusijas pārstāvjiem iespēju atbildēt, bet tagad uzklausīsim vēl dažus jautājumus. Tātad vēl kāds, kas nebija pieteicies iepriekš no zāles, lūdzu, tur zāles beigās, ah, zāles aizmugurē. Esmu Grieķijas pārstāvs, un es vēlētos runāt par kādu mūsuprāt ļoti svarīgu jautājumu Runa ir par investīcijām lauksaimniecības jomā. Šobrīd mēs esam ļoti satraucošā situācijā ne tikai Grieķijā, bet daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ir tikušas īstenots investīcijas pateicoties dažādām subsīdiju programmām un cita veida instrumentiem, mēs apmainījāmies viedokļiem ar kolēģiem no Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Un jāsaka, ka, diemžēl, šīs investīcijas nesniegs uh, nepieciešamo rezultātu. Līdz ar to man ir sakojošs jautājums, kāpēc mēs um, īstenojam šādus to veicinošus pasākums, um, lai investētu lauksaimniecībā mm, dažādos um, aprīkojumos, bet kāpēc mēs neveicinām patēriņu? Kāpēc mēs neveicinām tās produkcijas patēriņu, kas tiek ražot vidusjūras valstīs? Paldies! Liels paldies! Flo Kluklas, kas ir Liverpools uh, pilsētas domas pārstāvs. Pauls Donahju, jums vārds. Paldies, uh, komisārkungs, uh, Basku reģionu priekšsēdētāja kungs. Kā īrijas pārstāvis, es vēlētos izmantot šo iespēju un izteikt dažus uh, komentārus uh, pēc uh, balsojuma referendumā, kas notika īrijā pagājušajā nedēļas nogalē. Šis balsojums lieliski pierāda to, ka īri vēlas būt Eiropas sirdī, ka mēs uzskatām, ka mūsu nākotne ir Eiropas Savienībā. Un Man ir pilnīgi skaidrs, ka ir milzīgs informācijas deficīts, informācijas par to, kas notiek Briselē, un šo informāciju parastais pilsonis, diemžēl, nesaņem. Es domāju, ka šobrīd būtu laiks Eiropas Savienībai rast eh, veidu, kā informēt pilsoņus visā Eiropā, un es domāju, ka tas ir iespējams tik, un tikai tādā veidā mums izdosies eh, īstenot nepieciešamo ietekmi. Mēs no īru pieredzes uh, varam mācīties uh, to, ka tad, kad viņi tika pietiekami informēti, viņi arī deva pozitīvu atbildu šo jautājumu. Vai eh, komisārs piekritīs? Uh, man sakot, ka ir milzīgs informācijas deficīts un ka pilsoņi netiek pietiekami informēti par Eiropas Savienības eh, mērķiem, un līdz ar to uh, rodas eh, negatīva attieksme pret to, kas notiek Eiropā. Un ja tiešām ir šāds informācijas deficīts, es vēlētos uzzināt, ko komisija grasās darīt, lai tiktu galā ar šo problēmu. Lielas paldies! Es domāju, ka pavisam mm, piemērots jautājums. Šons Kelijs, um, parlamenta pārstāvis. Paldies, es esmu no tā paša reģiona kā iepriekšējais runātājs, un es gribētu pateikties Vander um, Barants kungām un Barozo kungām par um, komentāriem par to, kas um, par uh, Īrijā notikušo. Es gribētu pateikties arī Īrijai. Jū, un es gribētu pateikties arī Eiropai, jo bez jūsu atbalsta Lisabons līgums tika noraud, noraidīts atkārtoti. Kampaņas laikā Parozo ieradās uh, īrijā un uh, tikās arī ar tiem, kas ir zaudējuši darbu. Un uh, šobrīd uh, tiek labāk izprast tas, ko Eiropa varētu tur darīt īrijas labā. um, kā mēs varētu no uh, relatīvi na. Mēs no relatīvi nabadzīgas zemes kļuvām par relatīvi um, bagātu uh, zemi, bet es uh, domāju, ka līdzīga ir pieredze ir bijusi arī citiem reģioniem Eiropas Savienībā. Ņemot to vērā, vai uh, uh, komisija grasās pārskatīt uh, reģionu uh, sadalīšanu attiecīgajās grupās un to, kā tiek definēti attālākie, mazāk labvēlīgie reģioni. Paldies! Liels paldies! Uh, ir pieteikušies arī citi runātāji. Es gribētu dot iespēju izteikties visiem. Un tagad došu vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem, lai viņi atbildētu uz jau uzdotajiem jautājumiem. Varbūt Basku zemes priekšsēdētājs varētu atbildēt uz viņam uzdoto jautājumu, var varbūt arī uz citiem, lūdzu. Primera, eh, evidente, no, la... Mēģināšu atbildēt uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem. Pirmais jautājums, protams, ka Eiropas Savienības iesaistīšanās mūsu reģionā ir bijusi ārkārtīgi izšķiroša mūsu ekonomiskajai attīstībai. Uh, 80. gados Basku zem piedzīvoja milzīgu krīzi un mums izdevās izkļūt no tās, reformējot rūpniecības nozari, diversificējot to un eh, arī eh, reformējot eh, reģionu pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem. Jāsaka, ka sabiedrība ir pozitīvi noskaņota attiecībās Eiropas Savienību pateicoties šai te pozitīvai pieredzēji pateicoties vienotajai Eiropai, pateicoties šiem līdzekļiem, kas tiek piešķirti tiem reģioniem, kuri mm, tie ir nepieciešami. Tāpat varētu teikt, ka lai arī Eiropas Savienības budžeta līdzekļi nav pietiekami tie būtu jāvēlt jo īpaši tajās jomās, kurās mēs varam rast Eiropas līmeņa piemērinoto vērtību, proti investējot reģionos, kas eh, tik tiešām eh, rīkojas un rod risinājums problēmām. Tātad šos līdzekļus ir jāpiešķir tā, lai tie atbilst mērķiem, ir jāizmanto uh, struktūrālajie fondi reģionos, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams, un, protams, ir jādomā arī par pārobežu dimensiju, jo tādā veidā mēs veicinām Eiropas Savienības līmeņa sadarbību. Atbildot Malagas mēram, man jāsaka, ka esmu subsidiaritātes politikas aizstāvis. Es uzskatu, ka mums ir jāizmanto šī politika racionāli un saprātīgi. Mums ir jāpiedā, jāpārdala politiskās kompetences tā, lai mums izdotos efektīvi reaģēt. Protams, jūs aprakstījāt situāciju, eh, kas ir satraucoša, un Jāsaka arī, ka um, dažādos autonomajos reģionos ir arī dažādas uh, kompetences, ir pilnvars, kas ir uzticētas vietējām uh, pašpārvaldes iestādēm. Tieši vietējās varas pārstāvji ir tie, pie kuriem pilsoņi vēršas tieši. Un mums ir jācenšas eh, rieģēt tā, lai mēs tik tiešām atrisinātu pašreizējās problēmas. Paldies, tagad vārds nākamajam panel diskusijas dalībniekam. Jāsaka, Trezens mēra, es vēlētos atgriezties pie šī jautājuma par reģioniem. Es um, esmu atbildīgi par pārobežu sadarbību. Mums ir divas robežas, viena ar Poliju, viena ar Čehiju, un, protams, ka ir nepieciešama pārobežu sadarbība. Mēs cenšamies visiem spēkiem īstenot pēc, vair pēc iespējas vairāk sadarbības, un es gribētu teikt, ka šo triju valstu reģionu, pierobežas reģioni sadarbojas Es varu teikt, ka tieši šī pārobežu sadarbība ir um, veiksmīgs sadarbības piemērs. Tagad vēlētos atbildēt uh, Malagas uh, pārstāvim. Vēlos teikt, ka politika tiek transponēta tieši uz vietas un pilsoņiem klātesot. Protams, ka mēs varētu vēlēties vairāk kompetences vietējās varas pārstāvjiem, bet jāsaka, ka arī šobrīd mēs nevaram sūdzēties. Mums ir izticēts diezgan daudz pienākumu un pilnvaru. Un, protams, ka mums vienmēr ir jācenšas gūt atbalstu arī no eh, centrālās valdības. Piekrītu arī deputāts teiktajam Bet gribētu teikt, ka mēs nevaram, mēs un jūs individuāli uzsvērt eh, šo Eiropas Savienības ieguldījumu, bet tas ir jādara mums visiem kopā. Es uzskatu, ka Vācija un īpaši eh, Saksija pēdējo gadu laikā ir parādījis, cik ļoti Eiropas Savienībā ir svarīga loma Vācijas attīstībā un cik ļoti svarīga ir Eiropas Savienības palīdzība. Taču man jāpiebilst, ka birokrātijas mazināšana un vienkāršošana būtu ļoti eh, svarīgi aspekti, pie kuriem mums būtu vēl jāpiedomā. Vēl viens jautājums, kur vēlētos pieminēt. Mums, manuprāt, ir koordinācijas trūkums Mums būtu jācenšas samazināt eh, birokrātijas slogu, labāk koordinējot savu rīcību. Tālāk daži jautājumi tika uzdot konkrēti komisāram. Jautājums par šo līdzfinansējumu. Tātad, cik tālu mēs esam šajā jautājumā? Jā, protams. Komisija ierosināja divas eh, paketes, eh, tātad sazībā ar vienkāršošanu. Eh, Tad e, Eiropas struktūra fondu un reģionālo fondu tātad, projektiem. Tad pirmā pakete, kas arī tika pieņemta, tātad par avansā maksājumiem, lai tie būtu ātrāki, un eh, šogad 6,25 miljārdi tika eh, tātad, sniegti dalību valstīm. Eh, citi paketes, cits paketes sastāvdaļas bija tātad šīs tā mm, operacionālās programmas, projekti, kas rada lielākus ienākumus. Un, un lai projekti tiktu pārbaudīt rūpīgākā veidā saistībā ar kohēzijas politiku. Komisija ir ierosinājusi vēl, vēl, vēl kādu lietu par 100% līdzfinans, līdzfinansējumu, bet šo priekšlikumu dalībvalsts kritizēja. Un tagad mēs eh, meklējam kādu alternatīvu risinājumu. Tas ir attiecībā par reģionālo un struktūrālajiem fondiem. Un es tagad īsi atsaukšos uz jautājumu par informācijas deficītu. Protams, komisija eh, ir, komisija ir viegli vainot, tomēr mēs nevaram uzņemties visu dalību valstu mm, atbildību, eh, visu eh, tad, arī žurnālistu, plašsaziņas līdzekļu atbildību. Uh, Es domāju, eh, ka Eiropas veidošana eh, nav jā, jāveic tikai eh, komisijai, tas ir jādara mums visiem. Un es piekrītu, ka bija šis informācijas trūkums, bet uh, informācija ir jāsniedz ne tikai komisijai, bet arī citiem. Un tā tad um, ir jāmaina kritērija. Es nebija nekāda slepens vienošanās starp īriju un komisiju. Paldies par šiem skaidrojumiem, komisāra Hubners kundze. Lūdzu. T tā kā es uh, sēžu blakus Lopes kungam, gribētu teikt, ka Basku zeme ir atradusi kādu īpašu, tādu veiksmīgu veidu, lielākā daļa Eiropas reģionos eh, joprojām ir problēmas ar to, ka viņi nevar sev, sev parādīt kā pievilcīgus citiem. Un ne, ne visi saprot, ka tas var, ir svarīgi reģiona attīstībā. Šitā, tas, kā reģions sev piesaist, ir svarīgi. Un mēs tādā veidā varam piesaistīt ne tikai cilvēkus, bet arī investorus. Un tāpēc pēdējo gadu laikā Mēs esam. Arī, arī, arī parlaments ir darbojies šajā pašā virzienā, li, liekot saprast eh, vietējās varas pārstāvjiem, ka ir jāpadara reģions pievilcīgāks citiem. Un otrs jautājums atkal par informācijas trūkumu. Es domāju, ka tas, tā ir tāda kā hroniska e, slimība Eiropas Savienībā. Jau desmitiem gadu mēs par tevi runājam, Un tomēr joprojām šis jautājums ir aktuāls. Un tad, tad ir, ir svarīgi vietējām varas iestādēm arī likt runāt par Eiropu. Jo daudziem cilvēkiem ir vajadzīga tad, informācija par Eiropas Savienību. Un tad nevajag, tad š, nevajag vainot vien, vienam otru, sp, sp, spēlēt šo spēli. Un es domāju, ka tādā veidā mēs varam risināt šo problēmu. Attiecībā par subsidiaritāti ļoti īsi. Tas ir kaut kas tāds, kas ir attiecis uz nacionālo kompetenci. Un ir ļoti dažādi politiskie risinājumi Eiropas Savienībā. Redzībā uz kohēzijas politiku pēdējos gados un strateģisko uh, politiku mēs esam decentralizējuši. Un tad ir svarīgi, lai tādas pilsētas kā Dresden un citas mazās, um, mazie reģioni kļūtu aktīvāki. Es domāju, ka subsidiaritāte ir veids, eh, kā ar to tikt galā. Bet eh, tas ir attiecas uz nacionālo kompetenci. Un tad nav iespējams uh, atrisināt krīzi bez vietējos, vietējās varas iejaukšanās. Un tad uh, mēs pieminējam svarīgu lietu. Visi atceras uh, Margaret Tečeras runu. Viņa teica, ka tad lēmumi ir jāpieņem nevis Briselē, bet Londonā. Un tur subsidiaritāte ir jāapstājas. Tā mēs varam, protams, domāt par šo subsidiaritāti, bet eh, es atbalstu, lai būtu eh, iekšķi institucionāls eh, līdzsvars. Labs piemērs, teiksim, kā tikt galā ar klimata pārmaiņām. Un, un, un tur tas ir redzams ļoti labi šajā vietējā līmenī jo vietējais līmenis saskars ar 70% seku attiecībā uz klimata izmaiņām. Otrakārt, es domāju, ka jums ir taisnība. Mums ir jāinformē labāk par to, um, kas ir kas, un nav vienmēr jārunā par šo komunikācijas problēmu, bet uh, es jums došu vienu piemēru. Institucionāli runājot, nav iespējams uh, Eh, izveidot vienu kopēju komunikē padomēju komisijai, jo tas nav saskaņā ar noteikumiem. Tāpēc mums ir jā, jā, skaidri jāpasaka, ka ir, ir lietas, kas nāk no, no turienes vai no turienes. Un tātad mēs varam izmantot šo tālu kā Savienību kā mašīnu, un tad dzinējs ir Eiropas komisija, parlaments ir degviela, bet lai, eh, bet, lai mašīna darbotos, vajadzīgi riteņi, un tas ir iemesls, kāpēc eh, reģionāla komiteja ir vienīgais eh, veids, kā mēs varam tad virzīties uz priekšu ātrāk. Dažreiz var nomainīt dzinēju vai degvielu. Un pēdējais punkts. Es domāju, ka elastīgāki instrumenti Every city, every region has at least one. Tam visam ir viens ieguvums Tad, tad ir jāapvieno ieguvumi. Tas mums tas ir svarīgākais, kas mums jāizdara, un esmu pārliecināts, ka tas padarīs visu labāk un visu uzlabos. Paldies! Mums ir palikuši tikai desmit minūtes, un man joprojām ir 5-6 cilvēki, kas vēlas runāt. Un tātad eh, varbūt vēl kāds varēs eh, runāt, bet ļoti ātri. Tātad Maikls Šnaiders, eh, Saksijas Anhaltas valsts sekretārs. Paldies, ka devāt man vārdu. Tātad reģionāla komitejas eh, tautas eh, eh, partijas grupas vārdā pirmkārt. Es novērtēju tātad īrijas rezultātu, bet es neesmu pārliecināts par to, vai tas ir tieši saistīts ar labāku informēšanu. ir skaidrs, ka mēs visi ciešam no vienas krīzes, bet reģioni cieš citādākā veidā. Tad stipri reģiona, reģioni tad cieš vienā veidā, vājāk reģioni citādāk. Ir tālāk, ka nākotnē jā, jātīst šī daudzlīmeņa pārvaldība. Pēdējo gadu laikā mēs esam prog progresējuši. Uh, bet ir skaidrs, ka joprojām ir ļoti daudz nākotnē jādara, un reģioniem ir jābūt elastīgākiem, jo viņiem ir Eiropas mērķis, un reģioniem ir tad e, pašiem jāsniedz šie mērķi. Un tad šādā veidā jā, jāatrisina krīze. E, Priekšredēs runāja par sociālo kohēziju, un tas ir svarīgi saistībā ar cilvēkiem. Bet eh, tad, ja mēs skatāmies, ko dara sociālais fonds, piemēram, attiecībā uz vājākiem reģioniem, tad mūsu uzņēmumi eh, tad samazina darbinieku skaitu, un šiem cilvēkiem vienkārši nav darba. Viņi atstāja savus eh, dzimtos reģionus, un tas sāsina demografiskās problēmas. Mums ir jādara vairāk. Mums ir nepieciešama ekonomiska izaugsme, lai radītu jaunas darba vietas. Lielas paldies! Van Niseloj kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Viens no uh, asākajiem jautājumiem saistībā ar inovācijām ir, kā mēs Eh, tad veicam inovācijas šeit, demokrātijas eh, centrā. Un pēc debatēm mēs uh, secinājām, ka ir jābūt tuvākiem cilvēkiem, bet ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, trūkst. Barozo kungs runāja par reģionu ieguldījumu mm, un reģionu pilsētu ieguldījumu palielināšanu. Man liekas, ka mums ir nepieciešama ir jāpiedalās reģioniem un pilsētām šajā visas pasaules eh, debatēs par ekonomisko krīzi un klimatu izmaiņām, bet eh, tas eh, tad, tā no, nu, nenotiekam kā vajadzētu vispār Eiropas līmenī. daar niet eens een punt van maken, dat concretiseren in een rapport. Tas ir jādara Eiropas eh, līmenī, tas ir jādara pasaules līmenī, arī uh, ANO konferencēs. Liels jums paldies! Katrina Krēz, lūdzu. Pateicos par iespēju izteikties. Es gribētu runāt par ļoti attālinātajiem reģioniem, par kuriem mēs bieži vien piemirstam. Eh, pateicoties viņu potenciālām eh, atjaunāmās enerģijas eh, jomā un jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, šie reģiona, tajos slēps milzīgs potenciāls ilgspējīgu projektu attīstīšanā. Un tas viss ir saistīts ar ilgspējīgu attīstību un inovācijām. Uh, Līdz ar to e, ekonomi, būtu jā, jāiegūt šajos reģionos gan ekonomiskie, gan finanšu, gan cilvēku resursi. Un tas palīdzētu veicināt atjaunojamās enerģijas ražošanu šajos reģionos, lai ar laiku šie reģioni sasniegtu enerģētisko autonomiju un izvairītos no riska, ko, kas pagaidām um, ir šiem reģioniem saistībā ar klimata pārmaiņām. Līdz ar to mums būtu jācenšas eh, īstenot šos pasākumus pateicoties vietējās varas pār, eh, pārstāvjiem, pateicoties vietējiem uzņēmumiem un veicinot tādu uzņēmumu attīstību, kuri būtu sociāli atbildīgi krīzes situācija šobrīd liek mums pārdomāt līdzšinējo attīstības politiku un liek mums domāt par to, kā mēs varētu īstenot tādu attīstības programmu, kas būtu labāk piemērot šiem reģioniem. Mums ir jācenšas izmantot šo reģionu trumpjus, balstoties uz jauniem pamatiem, tātad apvienojot ilgspējīgu attīstību un inovācijas. Un šajā kontekstā es vēlētos uzzināt, kā reģionālā politika varētu veicināt uh, ilgspējīgu projektu attīstību šajos attālajos reģionos. Paldies! Paldies! Man sarakstā ir vēl pārītis un uh, Kristela Vela. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Eiropā ir izveidots eh, nelielu reģionālo banku tīklus. Finanšu krīzes eh, rezultātā ehm, kredītu piešķiršanas eh, likumi un noteikumi globālajā arēnā tiks padarīti daudz stingrāki. Tos varbūt tik ļoti neiet, lielo spēlētājs varbūt tas tik ļoti neietekmēs, taču mazajām bankām tas radīs liels grūtības. Ir e, jāpanāk, e, lai dažādie pasākumi, kas it kā ir vērsti no vienas puses uz lielāku ekonomisko un finanšu stabilitāti pasaulē, e, nepadarītu par upuriem mazās bankas. Es vēlētos lūgt komisiju ņemt vērā šos te faktorus un uh, iesaistīties dialogā ar uh, nelielām reģionālajām bankām, un es ļoti gaidu uz personisku atbildi. Paldies! Un daži pavisam, pavisam īsi jūs gaidāt jau sen, lūdzu. Kungs. Man komunistiskā ideoloģija ļauj man šeit saskatīt pozitīvs pārdoms. Pozitīvs pārdoms par to, kā mēs cīnāmies ar krīzi. Mums ir jādomā par, šiem, par šo milzīgo ražošanas potenciālu, kas ir pasaulē, un mums ir jācenšas domāt arī par to, ka uh, tiek šobrīd ļoti daudz ražot produkcija, kas absolūti neatbilst, pra, neatbilst vajadzībām. Mums ir jācenšas domāt par to, kā mēs varētu atrisināt pašreizējo situāciju, pateicoties eh, nelielai davai sociālās solidaritātes. Ņemot vērā to, ka mēs nevaram piekrist iepriekš izteiktajam, tad es gribētu nākt klajā ar sekojošu priekšlikumu. Proti, eh, īstenojot savus pasākumus, lūdzu balstiet tos uz diviem aspektiem. Un domājot par to, eh, nevis cik daudz cilvēku vēlas strādāt, bet gan par to, eh, cik daudz darba vietu tiek piedāvāts. Runātājs tiek pārtraukts. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vēl viens runātājs pavisam īsi. Es redzēju diezgan daudz pacelt roku tikai, lai pārliecinātos, ka es nedod priekšroku vienai zāles pusē. Lūdzu, jums pavisam īsi vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Itālijas pilsētiņas mērs, kāds neliels pilsētiņas mērs. Es piedalījos šajās diskusijās, uzmanīgi sekoju teiktajām, uzklausīju arī atbildes un vēlējos dalīties ar jums dažās pārdomās, jo īpaši, kas attiecas uz informācijas deficītu. Es vēlētos, lai jūs padomātu par ļoti prec... Runātais tiek pārtraukts, priekšsēdētāji aicina uzdot pavisam konkrētu jautājumu. Jā, tad, tad runātais turpina, kas attiec uz informācijas deficītu, tad es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Tā kā vietējās pašvaldības ir pirmais kontaktpunkts, kas saskars ar pilsoņiem, tad mēs varētu padomāt par to, kā iesaistīt tieši vietējās pašvaldības informācijas sniegšanā. Tas palīdzētu labāk informēt pilsoņus. Es gribētu zināt, ko komisija par to domā. Un vēl viens jautājums par kultūru. Es gribētu zināt, ko komisija grasās darīt kultūras jomā. Arī te es gribētu teikt, ka kultūra ir milzīgs izaicinājums, un mums visiem te būtu jāpievēršas. Paldies! Saka priekšsēdētāji, es liku jums visiem izteikties ļoti īsi, bet ļoti daudz vēlējās uzdot savu jautājumu. Diemžēl mūsu rīcībā vairs nav daudz informācijas. Lūdzu, tagad vārds paneļdiskusijas dalībniekiem, vai jūs varētu izraudzīties jautājumus, uz kuriem vēlties atbildēt. Un noslēgumā es gribētu jums uzdot sekojošu jautājumu. Šobrīd daudz tiek runāts par to, vai Eiropa no šīs krīzes izkļūst spēcīgāk, tāpēc, ka tā ir parādījusi to, ka ir nepieciešams rīkoties kopīgi, visiem vienot. Bet arī tā varētu būt spēcīgāk, tā, eh, arī vājāk, tāpēc, ka tiek īstenot dažādi protekcionistiskie pasākumi. Uh, Tātad es gribētu uzzināt, ko jūs domājat, eh, kas būtu jādara, lai eh, Eiropa izkļūtu no šīs krīzes drīzāk spēcīgāk nekā vājāk. Tātad jums katram ir aptuveni minūte pusotra laika. Lūdzu. Paldies, es piekrītu pilnībā tam, ko Šnaiderkungs sacīja. Es vēlreiz eh, varu to tikai atkārtot. Mums ir nepieciešama lielāka elastība Mums no reģiona puses ir vajadzīga lielāka atbildība un finansiālā disciplīna. Kas attiecas uz īpaši attālinātiem reģioniem, komisija cenšas ņemt vērā šo reģionu specifiku un uh, koncentrēties uz šo reģionu stiprajām pusēm un uh, eh, veltītām šiem reģioniem relatīvi vairāk naudas, eh, mēs uh, cenšamies uh, tātad palīdzēt, realizējot tādu veidu politiku. Un visbeidzot, jautājums par uh, moderātoru. Faktiski kohēzijas politika var veikt divas lietas. Uh, pirmkārt atbalstīt nacionālos eh, budžetus, eh, kuri šobrīd izjūt lielu spiedienu. Tas ir īstermiņa risinājums, un tas varbūt mums nav tik svarīgi. Otrais eh, punkts ir daudz svarīgāks. Kohēzijas politika palīdz sasniegt ilgtermiņa mērķus mūsu ekonomiskās attīstības plānos. Tātad tas attiecas uz cilvēku kapitāla attīstību un tas eh, rada iespējas. Tas, protams, automātiski nenodrošina panākums, taču tam vajadzētu būt, eh, tam vajadzētu vismaz palīdzēt. Jā, paldies, komisār kungs, eh, priekšsēdētāja kungs. Es, protams, piekrītu tam, ko Šnaidra kungs sacīja, un tas nav nekāds pārsteigums. Mums ir jāpatur prātā globālie mērķi, uh, bet jācenšas izvēlēties pareizo rīcību pareizajā laikā. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktajām par klimata pārmaiņām. Es tik tiešām uzskatu, ka te mums ir pavisam konkrēti jāpievēršam jautājumam, kas attiec uz eh, šiem te eh, šīm nelielajām bankām, nelieliem uzņēmumiem. Jā, tik tiešām vietējai varai ir milzīga loma, un es uzskatu, ka pasaules sistēmā mums ir jācenšas ieviest lielāku caurskatāmību, pilnīgu caurskatāmību. Uh, bet mums nevajadzētu pilnībā mainīt visus noteikumus eh, situācijas izmaiņu dēļ. Es piekrītu kolēģim, eh, kas teica, eh, kas izteica savu priekšlikumu, nevis uzdeva jautājumu, proti, ka mums būtu jāpadomā nevis par jauniem kritērijiem, bet alternatīviem kritērijiem, kā mēs varētu izvērtēt lietas. Tas ir ne tikai jūsu priekšlikums, šāds priekšlikums parādījās arī Francijā par to, ka ir nepieciešami jauni kritēriji. Tālāk atbildot un Nistelroja kungam. Jā, es uzskatu, ka tā ir lieliska ideja. Es domāju, ka mums būtu jādarbojas kopā praktiski. Es domāju, ka partnerībā mēs uh, varētu rast risinājumu šiem te globālajiem izaicinājumiem. Tagad vārds eh, Lopes kungam. Lūdzu. Jā, lielākā daļa jautājumu tika uzdot tieši komisijai. Mm, es gribētu gluži vienkārši atgriezties pie eh, vienas no šīm idejām, kas izskanēja mm, pirms brīža. Jā, tik tiešām mēs saskaramies ar globālu krīzi un nepieciešams globāls risinājums, bet mums ir jāpadomā par risinājumiem arī vietējā līmenī. Jo, kā jau tika teikts, tieši vietējā līmenī mums ir vairāk elastības un vairāk iespēju piemēroties katra reģiona vajadzībām un izmaiņām katrā reģionā. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies atrisināt eh, esam, patreizējās problēmas. Es uh, vēlētos ierosināt, lai eh, vietējām pašvaldībām tiktu piešķirts vairāk pilnvaru, un vienlaikus mēs varētu arī domāt par Eiropas līmeņa atbildi. Jo Eiropa varētu būt tāds kā um, uh, lietu sargie visaptverošs um, uh, pieeja. Paldies, un tagad vārds Orošs kundzei. Jā, paldies. Arī es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir nepieciešama spēcīgāka Eiropa, ne tikai lai stabilizētu Eiropas ekonomiku, bet arī lai kopīgi eh, pievērstos visiem pasaules mēroga izaicinājumiem, klimata pārmaiņām, enerģetikas krīzē, ekonomiskajai krīzē un citiem jautājumiem, kas šodien tika pieminēti un kur izskanēja šajā zālē. Cīnoties pret uh, pasaules ekonomisko krīzi, mums ir jācenšas uh, nodrošināt to, lai vietējām pašvaldībām būtu lielāka loma, jo viss, kas ir nepieciešams pilsoņu ikdienai, ir tieši atkarīgs tieši no vietējām pašvaldībām. Es uzskatu, ka mums izdosies atrisināt problēmas un izkļūt no krīzes tikai tādā gadījumā, ja visas uh, pašvaldības apzināsies, ka mēs visi esam partneri. Jā, mums ir pienākumi, bet vienlaikus mums ir arī tiesības un pilnvars piedalīties. Paldies, paldies par šo pozitīvo uh, izteikumu, un es tagad personīgi gribu pateikties visiem eh, paneļa diskusijas dalībniekiem. Es pateicos visiem klātesošajiem par uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Mēs pievērsāmies daudziem aspektiem, kas eh, tiks eh, pārunāt turpmāko dienu laikā, un priekšstādātāji pateicis arī tūkiem. Turpmāk es vēlētos dot vārdu Hupners kundzei, kas noslēgs šo diskusiju. Paldies, Džekija, par to, ka eh, palīdzēja novadīt to visu līdz beigām. Un eh, tie, kas vēlējās izteikties un to nepaspēja, jums vēl ir trīs dienas laika dažādos semināros un tikšanās reizēs. Es vēlējos nedaudz pakomentēt to, ko mēs šeit dzirdējām. Ir skaidrs, ka mēs šodien nezinām pietiekoši daudz par to, kā uh, krīze ietekmēs reģionus jo ir nepieciešams tos izvērtēt un izdarīt secinājumus. Un tas ir uh, līdz ar to parlamenta komisijas un arī reģionu komit uh, komitejas uzdevums izvērtēt, kāda mm, tad ir bijusi krīzes ietekme uz uh, tautsēmniecību reģionos. Citi reģioni, piemēram, saka, strādā efektīvāk nekā agrāk. Mēs arī īsti vēl nezinām, kāda ir krīzes ietekme uz darba tirgu. Šīs visas lietas ir ļoti svarīgas. Un es vēlētos eh, uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir ņemt eh, vērā to faktu, ka e, krīze ir skārusi e, tos um, e, reģionus, kas jau iepriekš bija cietuši no dažādiem um, citiem faktoriem, no demografiskām problēmām, klimata pārmaiņām, globalizācijas un tā tālāk. Uh, un ir jāskatās, eh, lai nebūtu uh, struktūrālu pēcgrūdienu pēc uh, šīs te krīzes beigšanās. Jāsaka, ka ne visu mēs varam šeit precīzi saprast un izvērtēt Briselē, jo dažādos reģionos lietas notiek atšķirīgi. Uh, Un līdz ar to krīzes ietekme atšķirīgi ietekmēs eh, reģionus. Un eh, reizēm eh, relatīvi trūcīgi un attālināti reģioni cietīs mazāk no šīs krīzes nekā ekonomiski augstu attīstīti un pārtikuši reģioni. Daudz kas ir atkarīgs arī no nacionālās politikas un no tā, kas notiks Eiropas un globālā līmenī. Bet es Nedomāju, ka mums radīsies jauna Eiropas karta pēc krīzes, e, taču mums būs jādomā, kā e, veidot Eiropas kohēzijas politiku nākotnē. Un nav nekādu šaubu par to, ka pēc krīzes Eiropa būs reģionu e, Eiropa, kas izriet no mūsu debatēm šodien. Šodien mums ir iespēja pārskatīt mūsu uh, Uh, attīstības mērķus uz vietām, reģionos un nacionālajā līmenī, ir vajadzīgi politiskie instrumenti, lai uh, varētu realizēt pārmaiņas. Bet pastāv daudz neatrisināti jautājumi, ir grūti noteikt um, labāko līdzsvaru starp dažādiem aspektiem, no vienas puses palīdzot uzņēmumiem uh, izdzīvot krīzi, uh, Eh, nu, atbalstot darba vietu saglabāšanu, no otras puses eh, sagatavojot tās eh, attīstībai nākotnē. Tā tad ir vajadzīga lūk šī te leģitīmā politika. Un tieši tādēļ es gribu pajautāt, vai centrālās valdības pietiekoši dara no savas puses, lai mēs atbilstīgi sadalītu pieejamos līdzekļus lai tie nekoncentrētos tikai galvas pilsētās. Es domāju, ka ļoti svarīgi saprast to, kas ir vajadzīgs eh, uz vietām, svarīgi ir izmantot eh, vietējās zināšanas un novirzīt zināšanas eh, un līdzekļus uz lokālo, uz vietējo līmeni. Mēs daudz runājām par subsidiaritāti. Mums ir jāatceras, ka jaunies li Lisabonas līgums paplašina subsidiaritātes lī, uh, līmeni un e, tas e, tiek attiecināts arī uz vietējo un reģionālo līmeni. Un tā ir mūsu kopējā atbildība izmantot šo iespēju. E, un tas ir jādara tieši jums, tieši tiem, kas nāk tātad no pašiem sabiedrības pamatiem. Es vēlētos pateikties jums visiem, es vēlētos slēgt šo atklātu, atvērta durvju dienu atklāšanas sanāksmi, un es vēlētos lūgt jūs atstāt šīs telpas, jo Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komiteja turpinās darbu šajā telpā. Tā kā liels visiem paldies un ceram uz tikšanos eh, tumāk, tuvākajās dienās, kur mums būs iespēja eh, sadarbo, eh, sadarboties un ceru, ka būs iespēja sadarboties arī turpmāk. Paldies!